<clears throat> Thank you very much, members. We... Godātie deputāti, turpināsim mūsu šās pēcpusdienas sēdi. Septītais punkts - makrofinansiālā palīdzība Moldovas republikai. Diskutēsim par atzinumu uzmetumu, un tas ir Austrēvičs kungs no ALDA grupas, kas ir sagatavojis atzinumu par makrofinansiālo palīdzību Moldovai. Komisija vēlas aizdot, kā arī iedot Moldovai 100 miljonus, bet 14. Eh, gadā tika eh, atklāta krāpniecība, kurā tika iesaistīti ārkārtīgi augsta Moldovas eh, gan politiķi, un runa gāja toreiz par vienu miljārdu eiro. Un 2016. Eh, gada decembrī Eiropas Savienība pēc trīs gadu pārtraukuma ir no jauna atsākusi līdzēt Moldovai. Bet eh, šo ziņojumu mēs esam sagatavojuši un eh, balsosim pēc eh, Startautiskās tirsniecības komitejas atzinuma, bet eh, tagad dodu vārdu Sanes kungas vārdu. Tātad viņš ieros prezentē šo atzinumu viņu vārdu. Merci beaucoup, monsieur. Paldies, liels paldies, priekšsēdētāji. Jā, Petrs Austrevičus šobrīd ir Ženēvā un piedalās uh, ANO cilvēktiesību padomas 34. sesijā, un viņš lūdza man prezentēt viņa pozīciju par um, makrofinansuālo atbalstu Moldāvijai. Tātad jūs jau teicāt, 100 miljoni eiro tiek piedāvāti um, dažādos veidos Moldovai, un uh, uh kādreiz šī palīdzība bija 80, es apmēram 90 miljoni. Šis, uh, um, tātad, uh, atzinums sagatavotājs vēlas stiprināt tekstu zināmā virzienā. Ir jāstiprina demokrātiskie principi, pamat principi, un ir jāpanāk konkrēts progress tiesu neatkarības jomā uh, mēdīju neatkarības un plurālismu jomā, cīņā pret korupciju un cīņā pret krāpniecību. Atcerēsimies, ka Eh, ir jāpanāk, ka piemēram, tiek efektīvi izmeklēta šī situācija par krāpniecību banku sektorā 2014. gadā. Lai realizētu šos mērķus, protams, būtu eh, tas, ko piedāvā referents, eh, noteikti stingrākus noteikums būtu jānosauc skaidri atsaucas punkti, ir eh, jāsniedz regulāri ziņojumi mūsu parlamentam un ir jāpārtrauc maksājumi, ja netiek konstatēts progress par tiem punktiem, kurus tikko minēju. Otrs virziens, kurā vēlas iet šeit eh, mūsu referents. Viņš vēlas labāk iesaistīt mūsu parlamentu, jo īpaši sagatavojot uh, saprašanās memorandu, kurā ir jāiekļauj detalizēta informācija, lai izmaksātu makrofinansiālo palīdzību šī informācija ir labāk eh, jāsniedz mūsu uh, Eiropas parlamentam. Trešais punkts. Referents uzsver, ka situācija Moldovā ir īpaši sarežģīta un ka ņemot vērā, ka ir gaidāmas eh, novembrī 2018. gadā vēlēšanas, uh, ir jāsniedz piedāvātajos termiņos atbalsts, tātad eh, būtu jāievēro 2017. 2018. gada noteiktie termiņi, atceroties, ka šie tie stingrākie nosacījumi, eh, protams, būs eh, svarīgs instruments, lai virzītu uz priekšu reformas, kas ir vajadzīgas Moldovai. Noslēgumā jūsu referents piedāvā atbalstīt komisijas priekšlikumu šeit piedāvājot pievienot eh, garantijas par plašāku atbalstu, par plašāku aizsardzību, lai atbalstītu demokrātijas attīstību Moldovā. Un eh, tagad eh, referents lūdz, lai es pasakos ēnu referentiem par viņu ieguldījumu, tos arī uzklausīsim, un būs arī šīs nedēļas laikā ēnu referents sanāks, lai nonāktu pie vajadzīgiem kompromisiem. Paldies! Thank you. Paldies. Tagad, ka vēlētu uzdot vārdu klātesošiem ēnu referētiem. Kovačs joprojām, protams, ir šeit. No sociāldemokrātiem runātājs, jā, paldies, es domāju, ka ir svarīgi atzīt, ka Moldavi, Moldovas iedzīvotāju un iestāžu ambīcijas ir tas ļoti spēcīgs eh, signāls, eh, un lai sniegtu viņiem iedrošinājumu šajos sarežģīties eh, laikos, ja raukāties ceļa kārta reformām, tad šī makrofinansimā palīdzība un noteikumi un ieviešanas ziņojumā Moldovas republikā, ko ir m, arī sastādījuši komisārs Hāns, uh, šī palīdzība būtu atzīt, atzītu tās saistības, eh, ko ir sniegus Moldova, lai virzītos uz priekšu nepieciešamās reformās un eh, lai arī Moldovas iestādes eh, ieviestu vajadzīgās reformas, bet tomēr ir ļoti garš ceļš vēl ejams, neviens par to nestrīdas. Mēs ne, neprasam šeit nekādu tukšu čeku, bet mēs eh, šeit esam ļoti stingru kondicionalitāti un ļoti skaidrus priekšnoteikumus un arī sasniedzos mēķus. Sākotnējais komisijas priekšlikums. Eh, tur bija 150 miljoni eiro, bet tas ir samazināts uz 100 miljoniem eiro. Pamatkomponents ir samazināts no 50 miljoniem 40 miljoniem eiro finansējums eh, tiks eh, izmaksās tikai tad, ja priekš, priekšniekam tiks izpildīti. Tālāk par uh, būs ļoti lieli ierobežojumi un, un, un priekšnoteikumi. Katrs maksājums būs, eh, tam būs priekšnosacījums eh, programmas izpildē, un šeit ir eh, spe, specifiska kondicionalitāte, un par pamatu būs saprašanās memorādums, kas ir kā pielikums šim tekstam. Cienījamie kolēģi, man noslēguma vārdi, jā, šī makrofinansā palīdzība palīdzēs Moldovas finanšu vajadzībām, bet tas ir daudz kaut kas vairāk. Tas ir tāds tipisks politisks signāls, lai parādzītu, ka Eiropas Savienības saistības, lai atbalstītu, bet atbalstīs turpmāk ar Moldovas republiku. Ar šo palīdzību ir sasniegts arī vēl papildus ietekmes eh, līmenis eh, reformu programmā. Un vissvarīgākais, ka visas eh, bāžas, ko mūsu kolēģi šodien izteica, tiks risināts. Paldies! Paldies, un nākamais runātājs no EKR, Fotīgas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu, kā mikrofinansiālā palīdzība ir nepieciešama cilvēkiem Moldovā. Bet uh, atsoties iepriekšējo pieredzi, ir iepašo ļoti lielo korupciju, mums ir jāpatur prātā īpaši instrumenti un tas, ka vairākos gadījumos tika apstādināts finansējuma plūsma. Esmu nobažījusies par cilvēktiesību situāciju Moldavā. Es šeit domāju cilvēktiesību aizstāvjus, advokātus. Es domāju, ka Moldova arvien vairāk kļūst par Krievu, Krievijas stratēģijas, eh, stratēģiju augsni. Un šeit eh, es domāju, ka ir Krievijai šeit eh, monopols mediju īpašuma attiecībās. Tas arī ir jāņem vērā. un augsto pārstāvi vēlētos aicināt eh, šeit eh, palielināt eh, Stratkom īst operacionālo darbību. Paldies, Fatīkas kundze, un tagad redzu, ka vairāk neviens nav no mūsu ēnu referentiem klāt, bet Harmsas kundze ir lūgusi iespēju izteikties. Atvainojos, mūsu ēnu referēts nebija, nevarēja atnākt, tādēļ es viņu aizstāšu. Es arī domāju, tāpat kā Fortīkas kundze, ka mums ir dažas problēmas Moldovā, ņemot vairāk kontekstu Krievijas stratēģijām. Es to gribētu komentēt kā pret Eiropas stratēģijas. Es saskatu Moldovā arī tādas problēmas, kas ir uz vietas radušās. Un uh, tas varētu atbalstīt idejas no to puses, kas vēlas atkal palielināt uh, Krievijas ietekmi Moldovā un stiprināt Krievijas ietekmi Moldovā. Man ļoti patīk izmaiņas grozījumos, kas ir ieviesti attiecībā uz visām idejām par to, kā depolitizēt sabiedrisko pakalpojumu nosacījumus, kā nodrošināt neatkarību un plurālistiskus medijus, un tāpat arī jautājumā kontekstā par mūsu finanšu instrumentiem, ka vajadzētu šeit prasīt izmeklēšanu korupcija gadījumos Moldavā ir tīpaši par šo lielo gadījumu, kur bija banka iesaistīta. Mēs esam jau gadiem ilgi izdarījuši spiedienu, ka ir vajadzīga izmeklēšana, bet um, tomēr šeit nesaskatām nekādu progresu. Tāpat es arī piekrītu manai grupai par finanšu atbalstu Moldovai, bet es uh, arī ļoti atbalstu, kā vajadzētu lielāku saskatāmību sniegt tādām kritiskām nostājām un mūsu novērojam par to, kas neattīstās pareizi Moldavā, ņemot vērā lēmumus eh, par eh, finanšu palīdzības sniegšanu Moldavai, tātad šādā kontekstā. Paldies Rebekai Harmsai, un tagad es gribētu dot vārdu Intas referentam Zorinam Moisam. Paldies priekšādātāji. Paldies arī par ielūgumu šodien ierasties eh, jūsu komitejā un kā referentam no komitejas, kas atbild par šo likumdošanas aktu, gribētu paust šeit dažas eh, bāžas, ko pauda kolēģi šodien arī iepriekšējās diskutējās. Vētos teikt, ka mums ir vajadzīgs eh, ievies šādu politisko kondicionalitāti šim instrumentam. Šīs bāžas ir izpaustas grozījumos, ko kolēģi AFED komitejā arī ir iesnieguši. Pirmais jautājums, ko gribētu šeit teikt, ir instrumenta daba. Tas ir makrofinansiālās palīdzības instruments. Tātad MF, MIF, Starptautiskā valodas fonda ietvaros. Tātad parasti šāda instrumenta ir, tas ir saistīts ar eh, finanšu un ekonomikas pārvaldību citiem vārdiem sakot, ir ierobežojumi ko kondicijām, ko parasti mēs piešķiram šādai mikrofinansiālajai palīdzībai. Savukārt citi veidi finansiāli at atbalstīt, tur ir vairāk tāda politiskā, um, politiskā kondicionalitāte. Mums jāraugās uz šo lietu šādā kontekstā, un šajā gadījumā mēs paši ierobežotu ja neprasītu šo kondicionalitātu. Komisija kopā ar dalību valstīm un referentiem, trim parlamenta referentiem izstrādāja neoficiālu dokumentu, kurā ir norādīts, kādam ir jābūt eh, struktūram šīm saprašanās eh, memorandam, par ko ir, būs vienošanās ar Moldavu. Galvenās bāžas ir tādas, un tas ir ļoti skaidri arī noformulēts, un tas ir arī uh, praktiski iespējams un uh, piemērojams reālajā pasaulē. Tātad naudas atmaskāšana, administratīvās reformas, enerģiskā sektora reforma, un, uh, protams, ka ņemot vērā šo kondicionalitāti mikrofinansējai palīdzībai, un uh, šādas valdī, pārvaldes reformas, tam, protams, būs si tāda sistemātiska sistēmas ietekme. Un uh, Cita starpā tas ierobežos, piemēram, arī oligārhu ietekmi. Un jebkāda veida, protams, ja ir šāds ļoti labas un stingras institūcijas, tad eh, tas ierobežo oligārhu iespēju uh, kaut kādā veidā ietekmēt sabiedrības dzīvi. Un tas ir, tas ir bažas, kas ir paustas uh, eh, grozījuma, kas ir iesniegt. Es saņēmu to no komisāra Moskovisī, un viņš apstiprina, ka cita starpā, ka šī uh, noteikumu vērtējums tiks eh, veikts arī no komisijas puses. Otrais jautājums. Priekšlikums ir pamatojas uz starpinstitūciju vienošanos kas ir spēkā no, no 2017. gada ar trim institūcijām. Tātad tām ir gara vēsture, nav tik daudz laika, un ja mēs raukāmies uz šo ietvaru un daudz no grozījumiem, kas ir iesniegts šajā komitejā, eh, no, novest pie tā, ka būs jāmaina iet, ietvars, un tas aizkavētu visu procesu, un tas raidītu nepareizu ģeopolitisko signālu Moldovai un citiem austrumu partneriem. Tātad divus, eh, divus gadus nebija šāda makrofinansālā palīdzība, tas ir komisija un padomu un Eiros parlamentu nevarēja piekrist, eh, nevarēja vienoties to, kā, kāds pareizais ceļš, kā to darīt, un šim ietveram. Tam ir jābūt šeit pareizi attēlotam šajā lēmumā, ko mēs, eh, par ko šodien diskutējam. Tātad tas ir ļoti tāds jūtīgs kompromiss, ko ir jāpieņem mūsu institūcijām. Mēs visi vēlamies, lai Moldova kļūtu par labāku valsti, bet, protams, ka jābūt šiem nosacījumiem, lai būtu prasiet to, lai šīs uh, transformācijas notiektu uh, tikai dažu mēnešu laikā, un daži no mūsu dalību valstīm maz nav eh, tik tālu pavirzījušās uz priekšu. Šeit ir jāraukās un fokusēties tikai uz instrumentu un jāraukās drīzāk uz šādu uh, pamatreformām ja mēs novedēsim modeli, tad mēs zaudēsim arī eh, sviru, eh, kā panākt eh, iespēju īstenot reformas. Es arī saņēmu apstiprinājumu no komisāra, es tūlīt beigšu runāt priekšā tādā kungs no komisāra Moskovicie šodien, ka tā, parlaments saņēmis tādu pašu informāciju, kā dalību valstis. Protams, ka esam arī līdz likumdevēja, tāpat kā padome, un uh, un šeit bija sūdzības kolēģi nav saņēmuši pietiekam atbildi, uh, informāciju, un uh, saņēmām apstiprinājumu no Moskovisija kunga, un arī sekosim, cik efektīvi tas tiks uh, īstenots praksē, lai noslēgtu, protams, ka lēmums ir tāda ļoti stingras kondicionalitātes pakete, un uh, es tāpat kā citi referenti, labprāt, diskutēšu ar ēnu referentiem, tad tāda stingru uh, stingras kondicionalitātes pakete tā ir, bet ja mēs raukāmies pasauli, kā tā ir, jūs zināt, ka, protams, ka šeit ir sarežģījumi, to visu vērtējumu mēs pilnībā respektējam uh, prerogatīvas, kas ir Eiros parlamentam. Un šeit ar prieku gaidu, kā sadarbosimies ar kolēģiem, ar referentiem, ēnu referentiem, visiem citiem kolēģiem, lai sasniegtu mērķus. Cerams, ka tas mājā varēsim par to balsot plenārsēdē. Lies, paldies! Right, thank you. Jā, paldies. Maišas kungs, par jūsu ziņojumu no Intas. Redzu, ka vairāk neviens kolēģis nav vairāk pieteicies kaut ko paust. Tad mēs varam dot vārdu komisijas pārstāvjiem, bet uh, pirms es to darīšu, gribētu jums informēt, ka mēs esam arī re revīzijas palātas uh, pārstāvjus uzlūkuši šeit. Uh, lai eh, par eh, ziņojumu par eh, publiskās pārvaldes stiprināšanu Moldovas republikā. Un, protams, ka šis ziņojums ir īpaši svarīgs kopīgajā jautājumā. Revizijas palātes 782 miljoni, kas tika no 2007. gada piešķirta Eiropai. Tas sniega, sniedza būtisku ieguldījumu, lai stiprinātu valsts pārvaldi uh, Moldovas republikā. Tika pieņemti secinājumi, ka budžeta atbalsts eh, atstāja ierobežot ietekmi uz attīstību, un komisijai vajadzētu arī izmantot šīs uh, kondīcijas, uh, izmaksājot uh, naudu. Komis, tika uzsvērts arī, ka komisija nav bijusi pietiekami stingra pārbaudot, vai nosacījumi ir bijuši izpildīti vai nē. Tagad vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvjiem, lai tā atbildētu uz komentāriem, kas bija no deputātiem, un tāpat arī tā pastāstīt, kā tā risinās jautājumu, kas ir pieminēta revizijas palātas ziņojumā nākotnē efektīvākā veidā. Komisijas vārdā runās, vai tas būs Heli Odoro Temprano Arroyo? Lūdzu. Of... Jūs vadāt kaimiņu attiecību nodaļu par makrofinansālā at, at, palīdzību. Jums vārds. Thank, uh... Paldies, priekšsādātāja kungs. Es e, vēlētos pateikties arī Austrēvičas kungam, referentam, kā arī Mojas kungam, kas ir Inte E, ziņojuma sagatavotājs. Moldovai ir e, kopš 14. gada smaga makrofinansiālā situācija, ko galvenokārt radīja banku krīze, bet arī citi, citas e, finansiālas nedienas. Un arī sadarbība ar tādiem ekonomikas partneriem, kā Eiropas Savienība, Krievija un Baltkrievija, ir eh, samazinājusies. 16. gada sākumā tika ievēlēta jauna valdība. Tā ir īstenojusi veselu virkni reformu, un to ir atbalstījusi arī Eiropas Savienība, un, eh, kā jūs ziniet, feb... pagājušā gada februārī tika panākta vienošanos par veselu virkni reformām un arī ar starptautisko valūtas formu, fondu par eh, reformu procesu finanšu un arī citās jomās. Un eh, šobrīd programmas izpildes eh, pirmais izvērtējums rāda, ka valsts veiksmīgi to īsteno. Uh, Tāpēc saskaņā ar komis, komisijas prāt būtu jēgpilni turpināt atbalstīt Moldovu. Šis e, atbalsts tika pārtraukts uz diviem gadiem un atbalstīt veselā virknē nozara arī makrofinansiālajām. Bet e, komisija ir pilnīgi pārliecināta un e, neslēp to arī parlamenta deputātiem, mēs iestājamies par nosacītību. Tā tad ir jāizvirza ārkārtīgi strikti kritēriji, un tikai to izpildes gadījumā viss notiks. Un, eh, protams, eh, būs gan um, aizdevuma moments, gan arī naudas uh, dāvinājuma moments. Būtiskākais uzsvars būtu stiprināt uh, pārvaldes sektoru, banku sektoru, tajā skaitā arī uzņēmumu darbības caurskatāmības noteikumu stiprināšana un pārvaldība, cīņa pret korupciju, energosektora reforma, kā arī enerģijas, eh, energopiekļuva Eiropai un visbeidzot DCFTA Un, eh, ja netiks izpildīta kritērija, tad eh, nekavējoties tiks pārtraukta programmas eh, izpilde. Vienlaicīgi, un Mojas kungs jau to pieminēja Mēs e, nevaram sagaidīt, ka makrofinansiālais atbalsts e, atrisinās visas e, Moldovas problēmas. Mūsu palīdzībai ir jāiet roku rokā ar veselu virkni reformu, tajā skaitā arī politikas reformu bet ne tikai finanšu palīdzība tiks sniegta, Mēs vēlamies atbalstīt arī, arī um, pārvaldes aparāta reformas. Līdz ar to vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka kritērija izpilde un izpildes eh, nepārtraukta pārbaude tiks īstenota visu laiku. Tas attiecās gan uz institūciju darbu, uh, gan uz asociācijas procesa virzību uz priekšu. Un komisija ierosina piešķirt eh, apmēram 40% eh, kā vienkārši naudas eh, sniegšanu. Um, ņemot vērā arī Moldovas milzīgos parādu skaitļus un eh, arī Pasaules valūtas fonda finansējuma pieejamība. Mēs esam izstrādājuši metodoloģiju, kā šo makrofinanciālo palīdzību sadalīt aizdevumā un naudas dāvinājumā. Bet eh, komisijas skatījums eh, pilnīgi noteikti ir ņēmis vērā arī revīzijas palātas teikto, un Mēs esam izskatījuši arī finanšu aprites eh, izvērtējumu. Un, eh, protams, tas ir pasaules valūtas fonds, kurš piešķir naudu un arī kāda ir sadarba griba ar dažādiem auditiem. Un, eh, ja komisijas prāta būs kāda pārkāpuma naudas plūsma momentāli tiks pārtraukta. Un, eh, protams, eh, mēs ļoti eh, sīk sekosim līdzi, kas notiek. Ja reforma procesā mums šķitīs, ka netiek panākts pietiekams progress, mēs finansējumu momentāli pārtrauksim. Eiropas Savienībai šī palīdzība ir tikai kā viens no instrumentiem, ar kura palīdzību mēs varētu ietekmēt reformu procesus Moldavām. Par konkrētiem priekšlikumiem runājot un grozējumiem, kādā statusā tie ir šajā ziņojumā būtu varbūt svarīgi grozījumus iegrožot. Kā jau es teicu, Startautiskā valūtas fonda makroekonomiskās palīdzības noteikumi balstās uz ļoti trauslo vienošanos starp trīs līdzlikumdevējiem par makrofinanciālo atbalstu. Un šo trauslo vienošanos nevajadzētu likt uz spēles, pārskatot vienošanās kādus punktus. Bet, protams, gan parlaments, gan padome uztraucās un bažās par dažādiem jautājumiem. Tāpēc eh, mēs varētu, piemēram, iekļaut to makroekonomiskā atbalsta izpildes punktos. Pie tām nevis tikai pašā tekstā, bet arī apsvērumos. Šķiet, kā arī, ak nē, vēl viena minūte un tad jau beigšu arī e, korespondence, nesenā korespondence starp e, Moskvici kungu komisāru un Inte komitejas e, prieksēdētāju. Protams, likumdevēji ir gatavi nākt klajā ar kopīgu paziņojumu. Kāds būs šā paziņojuma raksturs, es nezinu, Iespējams, ka šis e, savstarpējās e, izpratnes memorandums, par kuru balsos arī padomi un, protams, arī parlaments, un, e, protams, ikvienā šīs darbības etapā mēs jūs informēsim. Un, protams, ja parlamentam būs nepieciešama informācija, vai arī parlaments šādu informāciju iegūs no ārpuses. Esam gatavi šādu informāciju sniegt, ja tāda būs mūsu rīcībā, un savukārt otrādi. Tas pats attiecās arī uz padomi. Thank you, Mr. Liels paldies, Rajo kungs, un tagad vispēcot gribētu dot vārdu Šūbel kungam no Eiropas ārējās darbības dienas. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka ielūdzāt mani. Uh, uh, uz šo komitejas sanāksmi. Daži vārdi par politisko situāciju Moldovā. Ir vērojama zinām stabilitāte pēdējā gada laikā, ir stabila valdība, kas strādā, ir arī jauns prezidents Moldovā kopš uh, pagājušā gada decembra beigām. Dortona kungs šis prezidents atgriezās no sava otrā Maskavas apmeklējuma, kur viņš cenšas atjaunot attiecības ar Krievijas federāciju, kas, manuprāt, nebūs vienkārši. Uh, Un tomēr, neskatoties uz šo stabilitāti, Moldovas uh, republika saskars ar daudziem izaicinājumiem, un daudzus jau iepriekšējā runātāja minēja, proti cīņa pret uh, korupciju un slikta pārvaldība, kas ir vājinājusi finansiālo pozīciju un arī palielinājusi ekonomikas izaugsmi. Uh, Un vēl viens izaicinājums, kas tika minēts, ir uh, tas, ka ir rūpīgi jāizmeklē šī banku krāpniecības lieta 2013. gadā, kas noved pie banku krīzes. Uh, un mēs uh, saņēmām informāciju, ka otrs Kroll kompānijas ziņojums no Amerikas tiks uh, publicēts aprīlī, tas arī ieviesīs zinām skaidrību, un kā jau Harmsas kundze teica, varbūt sniegs arī zināms rezultāts šai izmeklēšanai. Eiropas Savienība turpina rūpīgi uzraudzīt politisko situāciju Moldovā, un mēs, manuprāt, visi jau minējām to, ko mēs vēlamies redzēt, tas arī tik minēts uh, um, 2016. gada padomas secinājumos, un tas viss vēl ir spēkā joprojām. Um, ekonomiskās problēmas uh, sāsina vāja ekonomiskā aktivitāte galvenajos tiežniecības partneros, kas ir Moldovai, un uh, to uh, daļai kompensē palielināta tirzniecības apjoma ar Eiropas Savienību pēc vienošanās noslēgšanas ar ES. Pirms nedēļas, 13. martā, tika uh, Eh, publicēts asociācijas eh, ziņojums par Moldovu, un tur tiek novērtēts progress asociācijas eh, nolīguma un brīvā tirzniecības nolīguma ieviešanas progress, un tur skaidri parādīts, ka vēl ir jāveic reformas, un mēs arī apspriedīsim šos jautājumus 31. martā kad Mordovas ārlietu ministrs Filipa kungs būs klāt un arī šo sanāksmu vadīs Mogarīnī kundze. Uh, Piedāvātājs uh, Eiropas Savienības makrofinansālās uh, atbalsts uh, ir uh, tātad apstiprināts un uh, naudas izmaksas šīs programmas ietvaros, un kā jau to minēja komisijas pārstāvis, uh, būs atkarīgs no laba progresa SVF programmas ietvaros un no nosacījumiem, kas ir panākami vienošanās memorandā, saprašanās memorandā starp Eiropas Savienību un Moldovu. Uh, Šie politikas nosacījumi attieksies uz eh, ekonomikas vājumu, ekonomikas pārvaldības sistēmu, jo īpaši uz banku sektoru. Tas eh, tiks darīts cieši uh, sekojot reformu programmai, kas Moldovai ir panākta un apstiprināta ar SVF un Pasaules banku. Uh, bet arī runājot par brīvās tirzniecības nolīgumu. Un nosacījumi Eiropas Savienības budžeta atbalstam ir uh, tieslietu reforma un cieņa pret korupciju, tātad līdzīgi kā jau te tika uh, piedāvāts. Uh, Moldova ir izdevies eh, veikt zināmas reformas, kas ir būtiskas pēdējo mēnešu laikā, bet tagad svarīgi ir to visu turpināt, lai eh, nepasliktināto situācijā, ka Eiropas Savienības palīdzība Moldovai ir palīdzējusi valsti eh, modernizēt un arī veicinājusi cilvēku kontaktus. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības fondi var sniegt reālu uh, Uh, palīdzību Moldovai, ļaut izmantot eh, tai izniecības iespējas un Eiropas Savienības zināšanas, jo īpaši piedāvājot eh, jaunas perspektīvas jauniešiem un jauniem darbspēkam. Mēs arī turpmāk atbalstīsim Moldovas reformu centienus, bet kā jau skaidri tas tika pausts 2016. gada februāra padomas secinājumos, mēs gaidām taustāms rezultātus. Uh, un ar šādiem nosacījumiem mēs atbalstām makrofinansuālo atbalstu Moldovai. Paldies! Thank you, Mr. Šubel. Paldies, Šubel kungs, kolēģi. Vai ir vēl kādi jautājumi vai komentāri no jūsu puses? Šī ir tā iespēja, ka tos izteikt. Ir viens, divi, divi kolēģi. Harmsas kundze vispirms lūdzu. Es domāju, ka mūsu visu vārdā, kas atbalsta uh, um, palīdzību um, Moldovai. Mums visiem ir ļoti svarīgi, lai Moldovā sabiedrībā, um, tātad tas, ka uh, Tur cilvēki ļoti eh, cer, ka mēs sekosim cieši tam, kas notiek ar to naudu, ko mēs sniedzam. Viņi sagaida, ka mēs eh, nepalīdzēsim tām struktūrām, kas tiek kritizētas, ko daudz pilsoņi arī Moldovā kritizē. Ne tikai šeit mēs to kritizējam un revīzijas palāta to kritizē, bet arī daudzi pilsoņi Moldovā nepieņem šo situāciju. Un, uh, Tā ir Eiropas Savienības asociācijas nolīguma ļoti svarīga perspektīva. Dank, an... Paldies! Un tagad eh, Desarnē kundze. Es gribēju tikai pateikties eh, referenta vārdā. Es, protams, viņam nodošu visu to, ko jūs teicāt, jo īpaši Afet un Inta kolēģi būtībā mēs esam visi viensprātis, ka mēs atbalstām šo makrofinansālo atbalstu, ka tas ir uh, spēcīgs un pozitīvs signāls Moldovai, un ka mēs visi esam viensprātis, ka, protams, ir jābūt nosacījumiem gan ekonomiskiem, gan labas pārvaldības nosacījumiem, uh, abi tie ir saistīti, pat ja Inta kolēģi saka, ka tiem ir jābūt realistiskiem, bet tiem jābūt diezgan prasīgiem nosacījumiem, lai aizsargātu gan Eiropas Savienības, gan Moldovas kopīgās intereses. Paldies! Merci. Paldies! Un tagad mums ir vēl viens uh, Moizerkungs, kas grib izteikties. Jā, pavisam īsi atbildot Harmsas kundzei. Uh, Es piekrītu, ka, protams, cilvēki eh, gaida, ka mēs eh, sekosim eh, tam, kas notiek ar šo naudu, bet šā instrumenta ietvaros tas ir diezgan vienkārši, jo nauda nonāks um, valsts bankā um, un tiks izmantota uh, maksājumu bilances līdzsvarošanai. Tātad tā netiks izmantot dažādiem projektiem, kuru varētu iegūt uh, oligārhi un tā tālāk. Šeit uh, naudas uh, nepiemērots izmantošanas risks ir būtībā nulle. Un tiek uh, uh, veikti priekšdarbi un uh, aizsardzības pasākumu, lai tas tik un tā nenotiktu. Bet, kā jau teicu, gribēju uzsvērt, ka šī nav uh, projektu naudu, ko varētu kāds piesavināties, šī ir makrofinansālā atbalsta nauda. Un papildināšu vēl, eh, ka šis ir tikai viens posms tajā visā darbā, kas tiek eh, darīts, lai palīdzētu Moldovai, un tas ir droši vien viss aizsargātākais uh, Eh, palīdzības veids, un mums, eh, protams, jānodrošina, lai visa palīdzība Moldovai panāktu uh, tiešām patiesas izmaiņas, ar, un tāpēc ir šie ļoti striktie nosacījumi, un tas viss ir paredzēts. Tātad mums ir jābūt realistiskiem, bet tas nenozīmē, ka mums jābūt vājiem. Nosacījumi ir ļoti, ļoti strikti, un ja tas viss darbosies, tad būs ļoti būtiska sistēmiska ietekme. Paldies! Right, thank you. Labi, paldies! Es gribētu pateikties komisijas pārstāvjiem, ārējā darbības dienas pārstāvjiem par viņu ieguldījumu un paldies arī kolēģiem par šīm debatēm. Un vispēcot eh, paziņošu, ka balsosim par šo jautājumu 11. aprīlī. Eh, tā ir ceturtdiena un eh, pēc tam būs balsojums INTA komitejā 25. aprīlī. Tātad, dārgie kolēģi! Tas arī viss šodienai. Mūsu nākamā sanāksme notiks rīt no rīta 8.30. Un tad būs daži elektroniskie balsojumi 8, 8, 9 un 10 pāns, un pēc tam turpināsim 8.45 ar Ādam Šāba eh, kungu, kurš eh, ieradīsies pie mums uz viedokļu apmaiņu. Eh, es jums novēlu visiem brīnišķīgu vakaru!